So, good morning. Labrīt. Sveicam šajā, manuprāt, pirmajā komitejas sanāksmē šajā zālē. Tie, kuri nevar sekot mums kādam Eiropas Savienības valodām, jūs varat klausīties mūsu sēdi arī turku valodā, kas ir pieejams sastajā kanālam. Esam priecīgi, ka kopā ar mums ir Laila Sana Saharova balvas laureāte, kur to saņem 95. gadā, un arī mēs šai sanāksmē esam izvēlējušies kā tamatu runas brīvību un sieviešu tiesības Turcijā. Bet es domāju, mēs uzklausīsim arī citus eh, Turcijas cilvēktiesību problēmu jautājumus. Šeit Eh, ir klāt ne tikai cilvēktiesību komiteja, bet mēs pasākumu esam organizējuši ar sieviešu tiesību dzimumu līdztiesības eh, komiteju Gustafsson kungu vadībā un mēs to organizējam sadarbībā ar eh, parlamentu delegāciju Turcijā, un Elēna Flotra, kas ir priekšsēdētāja, nevar būt kopā ar mums, un Eleni Kopa, vicepriekšsēdētāja savukārt, ir ar mums. Paldies, ka esat par līdz priekšsēdētājiem šai sanāksmē. Laila Sāneris plaši pazīstama cilvēktiesība aktīvista neatkarīgā parlamenta deputāta Turcijā no Turcijas dienvidu austrum provinces. 91. gadā Laila Sāna kļuva par pirmo kurdu sievieti, kas ievēlēta Turku parlamentā. Uh, viņa pēdējo zvērsta daļu nolasīja kurdu valodā, kas bija nekavējošs iemesls viņas arestam. Desmit gadus viņa atradās cietumā saistībā ar savām politiskām aktivitātēm, kas tika uzskatīts no Turcijas tiesu puses, ka ir pretrunā ar valsts vienotību. Viņai tika piesnieg, pie, pasniegta 95. gadā Saharova balva, bet viņa šo balvu nevarēja saņemt līdz atbrīvošanai 2004. gadā. Viņa bija no jauna ievēlēta Turcijas parlamentā 2011. gada jūnijā. Un pēdējā laikā Sānas kundze ir vairāk kārt stājusies tiesas priekšā un vairāk kārtīgi tikusi nosietā, notiesāta pēdējo reizi šogad maijā. Viņa tika notiesāta uz desmit gadiem tiesumā par Eh, propagandas jautājumiem sakarā ar vairākām runām, kas ir nolasīts 2007. un 2008. gadā, taiskaitā to runu, ko viņi nolasīja Eiropas parlamentā. Viņi šobrīd aizstāv parlamentārā imunitāti. Un gribētu visiem atgādināt, ka mūsu parlamenta priekšsēdētājs Šulcs apmeklēja Turciju 11. jūnijā. Un Strasbūras plenārsēdi atklājot, viņš pieprasīja taisnīgu tiesu un apelācijas eh, tiesības jums, Lailas Sēna. Tāpēc gribu sacīt, ka mēs eh, iespēju robežās sekojam notikumiem no parlamenta puses. Turcijā vēl aizvien ir daudz izaicinājumu cilvēktiesību ziņā, un tas ir mūsu uzmanības centrā taiskaitā. skaitā saistībā ar Turcijas iestāju Eiropas Savienībā un e, gada progresa ziņojumu. Es gribētu arī pašā sākumā pasvītrot dažus nesenus gadījumus, kuriem mēs sekojam. No pagājušā gada oktobra līdz decembrim ap duci rakstnieku, akadēmiķu, publicistu tika e, arestēti kā daļa no pretterorisma operācijas, it kā par dalību teroristīklos. Viņu vidū Račets Sarakulu, kurš tika atbrīvots šogad aprīlī no cietuma un gaida tiesas prāvu. Viņš ir cilvēktiesību asociācijas aktīvists un PEN organizācijas dalībnieks. Tāpat gribu atgādināt arī, ka Bizresānī no Marmaras universitātes ir apsūdzēts un var tikt notiesāts uz vairāk nekā 20 gadiem cietumā. 9. martā es Stambulas cietumā apmeklēju Izrālī kundzi, un pat, ja viņa nevar sagatavot pienācīgu savu aizstāvību, jo viņai netiek eh, izpausts, par ko viņa ir apsūdzēta, un Isabeka tāja, kas ir e, labi pazīstama tūkotāja un miera kustības aktīviste. Eh, tāpat 2. jūlijā sākās vēl vienas aktīvistu grupas tiesa. Mēs esam ļoti nobažījušies par šiem notikumiem un iespējamo patvarīgo pretterorismu likumdošanas piemērošanu, un mēs sakosim notikuma attīstībai un procesu virzībai ar lielu interesi. ir citi cilvēktiesību aizstāvji, intelektuāļi, arotbiedrība aktīvisti, kuri saskaras ar um, apsūdzībām. Un atceros, ka vienā no eh, parlamentu Turcijas delegācijas sanāksmēm kopā ar mums bija Pīna Seleka, feministe, socioloģi, antimilitāristi, mieraktīvisti, rakstniece un. Viņai eh, izcieš cietumsodu eh, jautājumā, par kuru viņa ir divkārt attaisnot. Arī šis jautājums ir mūsu darba kārtībā. Of course, I could... Uh, Protams, varētu uzskatīt vēl gadījumus um, un tiesu procesus pret arotbiedrību aktīvistiem, bet tāpat grib piebilst, ka mēs sekojam esošai tiesreformai, konstitucionālai reformai un ceram, ka tas viesīs pozitīvas izmaiņas Turcijā. Eiropas komisija veicina jaunu pozitīvu darba kārtību, lai dotu jaunu impulsu iestājas sarunām, un viens no galvenajiem elementiem pozitīvajā darba kārtībā ir politiskās reformas un pamata tiesības. Tātad plaša darba lauks, eh, kurā mēs sekojam notikuma attīstībai Turcijā. Un tagad es došu vārdu Gustavson kungam, kas ir FEM komitejas priekšsēdētājs, lai viņš teiktu savus ievadvārdus. Un es runāšu zviedru valodā. Ja, es labprāt gribētu Nu, ļoti sirsnīgi sveikt Lailu Sanu. Un esmu ļoti iepriecināts, ka jūs pieņēmāt mūsu uzaicinājumu. Esmu ļoti gandarīts par to, ka mums šeit ir mūsu kopējā sēde, kurā piedalās sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības deputāti tāpat arī cilvēktiesība apakšā komitejas deputāti un ES e Turcijas delegācijas deputāti. Esmu ļoti iepriecināts, ka mēs varam šo sēdi noturēt kopā. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam attīstībai Turcijā, interesējamies par visiem jautājumiem, kas skar sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesību. Turcija ir ES e kandidāta valsts un tādēļ ir uh, vēl jo interesantāk uzmanīgi sakot tam, kas notiek Turcijā. Mūsu komitejā viesojās Turcijā 2012. gada februārī. Mēs pieņēmām ziņojumu ar nosaukumu 2000, līdz 2020. gadam sasniedzamās sieviešu tiesības Turcijā. Mēs redzam, ka ir zināms progress sieviešu tiesībās un dzimuma līdztiesības jautājumos Turcijā. Uh, Tomēr liekas, ka likumdošana virzās ātrāk uz priekšu nekā transponēšana. Šajā jomā vēl daudz kas ir jādara. Dzimam līdztiesības politika katrā gadījumā ir svarīgs cilvēktiesība aspekts. FEM komitejas deputāti noteikti uzdos jums daudz jautājumus, bet es gribētu jau tagad, Sāns Kons, uzdot jums trīs jautājumus. Pirmais ir sakojuši. Kā jūs kopumā redzat sieviešu iesaists trūkumu politikā un vai ir atšķirības starp turku un kurdu tautām? Nākošais jautājums - vardarbība um, starp, nu, no, nu, no, starp vīriešiem un sievietēm. Tā ir liela problēma gan Turcijā, gan Eiropā, kā jūs vērtējat jauno likumu, kas ir nesen pieņemts. Šis uh, likums, uh, tā mērķis ir aizsargāt uh, ģimenes, sievietes, bērnus vai šis likums varētu būt veiksmīgs. Un pēdējais jautājums, vai jūs mums varētu sniegt pēdējo informāciju par diskusijām Turcijā, proti par tiesībām veikt abortu. Tas ir saistīts ar seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Es ceru, ka diskusijas būs ļoti veiksmīgas un domāju, ka nu, kolēģi uzdos vēl daudz citus jautājumus. E Paldies, Kopas kundze, tālāk no Eiropas parlamenta delegācijas attiecībām ar Turciju. Paldies, Lokbīlers kundze. Mūsu debatas šodien ir veltīts sarunas eh, brīvībai un sieviešu tiesībām Turcijā. Kopīgajā parlamenta komitejā mums bija iespēja 14. jūnijā to apspriest ar jauno Turcijas sieviešu lietu ministru. Bet, manuprāt, šī ir īpaša diena mūsu komitejai, jo kā galvenais runātājs kopā ar mums ir Leila Zāna, Sakaros balvas laureāte, kas ir simbols nepārtrauktai cīņai par sieviešu tiesībām, runas brīvību un kura ir atradīs, atradusies cietumā kurdu tautas vārdā. Leila Zāna nesen nāca klajā ar plānu attiecību uz kurdu tautu, lai varētu piedāvāt šī jautājuma atrisināšanu. Nesen viņa tikās ar premjerministru Erdoganu, kas varētu tikt uzskatīts kā progress. Viņa pat bija gatava publiski viņu atzīt kā vienīgo, kurš ir eh, gatavs un kurš var spērt soļus, lai atrisinātu eh, situāciju. Tāpat arī viņa eh, apliecināja politisku integritāti, no kuras mēs varētu mācīties. Tāpat arī pieprasījums attiecībā uz mierīgu atrisinājumu uh, šajā situācijā nav no vienkārši. Dāmas un kungi, liela zona ir skaidra balss ar morālo integritāti savu kopienā, un šī integritāte ir apliecinājums pozitīvam spēkam, un Katru reizi atbalstot cilvēkus tādus kā Līla Zāna, mēs investējam miera procesā, un Līla Zona var runāt eh, runas brīvības, sieviešu tiesību vārdā, savstauts vārdā, un viņa vēlas runāt par mieru. Tāpēc mums ir viņa jāuzklausa ļoti uzmanīgi šodien, un tāpēc Turcijas republikai arī ir jāuzklausa viņas sacītais. Jo, ja kurdi zaudēs savu uzticību, lai lezenai tad viņi ne tikai uzticēs, uz, zaudēs uzticību vienai personai, viņi zaudēs uzticību diplomātiem, politiskajām apņemšanām. Lai lezana ir svarīga ne tikai kā persona, bet arī kā simbols. Dargie kolēģi, kurdu kopiena nav vienkārša eh, minoritāte, kas dzīvo konkrētā te teritorijā. Vairāk kurdu šodien dzīvo Stambulā nekā Arbakīrā, un kurdi pārstāv visādas, visādas sociālas uh, grupas. Tie ir biznesmeņi, lauksaimnieki, un ir šis jautājums jāsakārto. Mēs zinām, ka miers var būt sarežģītāks nekā karš, un tāpēc tie, kuri atzīst šo sarežģītību un kuri ir gatavi strādāt šī jautājuma sakārtošanai demokrātiskā valstī, respektējot cilvēktiesības, ir pelnījuši mūsu cieņu un pat abrīnu. Tas nav viegls ceļš, tas nav pat viss uh, slavas pilnākais ceļš, bet tas ir ceļš, ko sev ir izvēlējusies Leila Zana, un es gribu vēlreiz viņai pateikties, ka viņa ir kopā ar mums. Kopā. Paldies, Kopas kundze! Un tagad es došu vārdu Leilai Zanai, un sirsnīgi sveicu jūs vēlreiz no savas puses. Es eh, studentu 90. gados pievienos kampaņai atbrīvojiet eh, Leilu Zanu. Mēs visi eh, bijām voluntieri, eh, lai pavadītu vienu dienu toreiz cietumā, bet tagad ir ļoti patīkami uzklausīt jūsu sacīto. Divanda oturan bütün hemcinslerimi teşekkür ederken müttefiklerine de teşekkür ediyorum. Es gribētu sveikt visu deputātu, it īpaši kolēģes. Esmu ļoti iepriecināta šodien tikties ar jums cilvēktiesību apakškomitejas sēdē un arī FEM deputātu komitejas sēdē. Vēlos jūs visus sirsnīgi sveikt. Manā šodienas uzstāšanās reizē runāšu par to, kas notiek Turcijā un Kurdistānā, kas skar cilvēktiesību pārkāpums, runāšu par sievietēm un bērniem cietumos un īpaši runāšu par sieviešu situāciju, kurdu sieviešu situāciju. Cilvēktiesības ir neaizskarams tās piekrīt cilvēkiem, gluži vienkārši tādēļ, ka um, tās ir cilvēciskas būtnes, pret cilvēkiem jāizturas ar cieņu. Un tās ir atdalītas no jebkuras uh, ekonomiskas labuma gūšanas, no politiskas vai kādas citas labuma gūšanas. Tas nozīmē arī brīvību. Neatkarīgi no jau kādiem apstākļiem Cilvēkam jādod iespēja dzīvot cieņpilnu dzīvi. Bet šodien ir tā, ka atkarībā no tā, kur cilvēks ir dzimis, no tādiem geogrāfiskiem apstākļiem, no kara, no autokrātiskiem apstākļiem un daudziem citiem, nevienmēr ir iespējams dzīvot cieņpilnu dzīvi. Un mums vēl ir tāls ceļš ejams, lai sasniegtu labu situāciju, lai aizsargātu cilvēktiesības. Mums ir jārada pamats mūsu balsī jābūt um, skaidrai un saklausāmai. Un es gribētu, lai jūs un visi citi, kas cīnās šajā um, sfērā, gribu jums uh, tiešām pateikties. Katru dienu Turcijā mēs piedzīvojam cilvēktiesību pārkāpums. Tas uh, notiek, jo ir tādi diskriminējoši faktori, tādi kā rase. Uh, cilvēku piedarību zināmai šķirai un dzimums. Runas brīvība ir ļoti ierobežota Turcijā. Rakstnieki, žurnālisti, publicisti, akadēmiķi, studenti, mākslinieki, arotbiedrību pārstāvji, politiķi visi saskars ar uh, problēmām brīvi izteikties, ja viņi to dara, tad viņus apcietina un tiesā. Turcija sistemātiski šādi rīkojas, un diemžēl daudz cilvēki ir cietumā tikai cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. Tas bija gan pagātnē, gan uh, arī pat laban. Pagājuši mēnesi Urfā bija uh, cietumnieks atcelšanās, 13 uh, ieslodzītie gāja bojā, arī Atepā un Karamanā notika līdzīgi. Uh, notikumu, un tas parāda, cik šausmīgi apstākļi ir uh, Turcijas cietumos Urfā, Urfas cietumā. Bija uh, jau tāda līdzīga gadījuma 2010. gadā. Uh, viens no uh, apcietinātajiem uh, pašsadedzinājās, un uh, vēl gadu iepriekš uh, cietumnieki aizdedzināja paši savu cietumkameru. Cietumi ir pārpildīti cietumos, kur, uh, kur ir paredzēti 300 cilvēkiem, ir tiek turēti vairāk nekā tūkstots. Turcijas tieslietu ministra atklāti arī par to runā un piekrīt šiem faktiem. Trešdaļa Turcijas iedzīvotāji, respektīvi trešdaļa apcietināto, viņiem nemaz nebūtu jābūt cietumā. ir bijuši arī attiecīgi spriedumi par Eiropas, no Eiropas cilvēktiesību tiesas par šiem jautājumiem. Un arī citos ziņojumos tiek runāts par to, ka Turcijas lielākā daļa cietuma ir pārpildīta un ka tur nav iespējami normāli cietumnieku uh, bu, uh, uzturēšanas uh, apstākļu 120 tūkstoši cilvēku Turcijā ir apcietināti, 9 tūkstoši ir politiska apsvēruma dēļ un apmēram 2000 organizētās noziedzības pasākuma apkarošanas rezultātā. Arī personāla cietumos pietrūkst. Cietumniekiem nav uh, iespējas uh, saņemt veselības aprūpu, viņi nevar kontaktēties ar ārpasauli. Un situācija vienkārši turpinās. Bez tam ir uh, seksuāls dabas uzbrukumi cietumos. Tas īpaši skar bērnus un jauniešus, kas ir apcietināti. Tie uh, pat labi ir aptuveni 2500 cilvēki, aptuveni 5000 sieviešu ir cietumos un viņas īpaši cieši no šādiem apstākļiem. Aptuveni 300 bērni no jaundzimušiem līdz 6 gadu vecumā, kas kopā ar mātēm ir cietumos un kas nesaņem nekādas pakalpojumus. almalarından kaynaklanan derinleşerek süren Īpaši eh, sieviešu situācija ir sarežģīta. Viņas neārstē, ja viņas eh, smagi saslimst, piemēram, ar krūts vai dzemdas vēzi. Praktiski nav nekādas eh, veselības aizsardzības, un ja ir ginekoloģiskās uh, procedūras, tad uh, vīriešu kārtas uh, cietumsargi ir telpā un sievietes izmeklē uh, viņām esot roka celšos. Tas viss ir 1980. Uh, gada 12. septembra militārā apsvēr, apvērsuma sekas. Par to, par apstākļiem cietumos tiek runāts, bet uh, situācija būtiski nav mainījusies. Tiešām runiet par to, ka cilvēktiesību pārkāpumi tiek uh, leģitimēti 1996. gadā. Cilvēki tika izlaisti no cietuma, jo viņi, bet neskatoties uz to, ka viņi līdz desmit cilvēkiem ir nogalinājuši. Urfā situācija bija tāda, ka bērni met akmeņus, jo viņi demonstrēja, viņus uzskatīja par teroristiskas organizācijas dalībniekiem. Un viņus tiesāja un daļēji viņi aizvien vēl ir cietumos. Viņi ir no 12 līdz 18 gadu vecu. Viņi pak ir pakļauti diskriminācijai un eksploatācijai. Pret viņiem īpaši slikti izturs cietumos. Sakaņā ar starptautiskiem līgumiem šiem bērniem, šos bērnus vajadzētu īpaši aizsargāt, bet viņi cieši no seksuāls dabas uzbrukumiem. Tā ir katastrofa. Tātad um, runāt arī par uh, preses paziņojumiem. Preses aģentūra Dīra rakstīja par šo situāciju. Žurnālists apcietināja un arī tie bērni, kas runāja ar presi, arī tos apcietināja. Ir absolūti nepieciešams atbrīvot šos bērnus. Ir nepieciešams, lai tiesodi, kāda ir piespriest šiem bērniem, tiktu mainīti. Ir nepieciešama tāda cietuma sistēma, kas būtu caurskatām, ko varētu kontrolēt. Turcija ir parakstījusi konvenciju pret spīdzināšanu, un Turcija ir jāpielieto šīs konvencijas papildu protokols. Tas pat labam nav vēl ieviests praksē, un ir uh, nepieciešama uh, amnestija. Pēdējo reizi tā bija 1914. gadā. Un uh, tie uh, tieslēmumi, kas neatbilst cilvēku tiesību principiem, tie jāceļ. Es stāstīšu jums par uh, kādu piemēru. Turku valodā nav ekvivalenta vārdam seksuāli agresīvai izvarošana. Mēs tomēr esam pieredzējuši seksuālu agresiju. Tā bija tādas vispārējas vardarbības sastāvdaļa. Un tie, kas ir nodarījuši šos noziegumus, viņus nekad nav tiesājuši, un tās jaunās meitenes un sievietes, kas ciet no šiem uzbrukumiem, nepiered, nav pieredzējuši situāciju, ka kāds no uzbrucējiem tiktu notiesāts. Upuriem tas dod šo bezspēcības sajūtu. Ir kāds process, NSA, e, meitnei 13 gadi, viņu sistemātisku izvaroja 26 dažādas personas. Tiesa uh, pēc gada sākās un pēc uh, un uh, nodarītāji netika notiesāti, jo bija par vēlu. Tika teikts, ka 13 gadus vecā meitene uh, apzinājās uh, ko uh, viņi dara. Un visi uh, uzbrucēji tika atbrīvoti, jo mm, nav tādas kopējas likumdošanas paketes Turcijā, kas sateiktos uz uh, tiesām, nav tāda kopēja risinājuma. Ir nepieciešams mainīt sistēmu, mainīt cilvēktiesību aizsardzības sistēmu. Nu nevar uh, visus šos pasākumus burtiski tā kā tādā melnā caurumā likt pazust. Mums ir nepieciešams radikāls izmaiņas Turcijā. Katrai tautai ir tiesības izvēlēt savu vadītāju, Abdullah Öcalans, kurdu tautas vadonis, pat labāk ir cietumā, Mums eh, jāpieprasa, lai Aģelants varētu aktīvi iesaistīties dialogā, un šeit mums ir vajadzīga ES palīdzība. Ocelans pirms uh, viņš tika nolaupīts, viņš uh, bija gatavs uh, dialogam, bet Eiropa tajā brīdī ne, uh, diskutēja ar viņu, atļāva viņu nolaupīšanu, un tā bija vēsturiska kļūda, tas novēloja dialogu un um, problēmas uh, neatrisinājās. Eiropa ir tāds ļoti uh, vietas uh, kontinents, Eiropai jābūt aktīvākai risinot šīs problēmas. Dialogs ir absolūti nepieciešams atkārtoši. Diskusijas Turcijā parāda to, ka Turcijas sabiedrība ir uh, gatava, lai Adžalans piedalītos uh, Turcijas problēmu risināšanā un ir absolūti nepieciešams ātri spērt pirmo uh, soli. Cilvēktiesības nevar būt atkarīgas no vēstures uh, progresa. Mums ir vienmēr bijušas problēmas Turcijā ar dzimumu līdztiesību, ar sieviešu iesaisti politikā. Sievietēm ir nepieciešama vīriešu piekrišana. Cilvēktiesība uh, bilants nav ļoti pozitīva, pārkāpumi turpinās, varas iestādes nepietiekam reaģē. Un plašsaziņas līdzekļos esam lasījuši, ka pagājušajā mēnesī jūnijā vīrieši ir nogalinājuši eh, Turcijā seviņas eh, sievietes un vienu meiteni. Eh, deviņām ir uzbrukts, divpadsmit ir cietušas guvušas um, ievainojums. Četras no nogalinātajām deviņām sievietēm bija uh, nogalinātas mājās, un lielākā daļa uzbrukumu ir bijušas uz ielas vai birojos. Uh, 116 sievietes uh, šī uh, mēneša, pirmajos mēnešos ir bijušas uh, izvarotas, 89 ir uzbrukts, uh, un uh, starp 2009 un 2002 un 2009 gadu 1480% pieaugums sieviešu nonāvēšanas gadījumos ir bijis. Kurdu sieviešu situācija ir um, vēl uh, sarežģītāka. Šeit mēs saskaramies ar citu veidu diskrimināciju. tās piespiež izbraukt, tās saskars ar nabadzību, sarežģītiem dzīves apstākļiem. Sievietes Turcijā vēl mazāk ir iesaistīts darba tirgu, viņām maksā vēl mazāk. Un lai izmantot pakalpojumus, kurdu sievietēm jārunā turku valodā tekoši, viņas nevar izmantot dzimto valodu. Un pat ja tās um, saņem kādus pakalpojumus, tad ne to visus kopumā. Kurdu sievietēm jāizmanto vīru, vīrs katulks. Dažādās uh, situācijās, uh, divās valodās runāmājās. Māte parasti saprot turku valodu, bet uh, nerunā, bērni saprot kurdu valodu, bet nerunā, un līdz ar to ir sažģīti dot tālāk Turcijas un zinātību. Nepieciešams, lai kurdu sievietes arī iesaistītos politiskajā dzīvē un pašvaldību aktivitātēs. Kurdu kustība nu, burtiski tā kā tādas jaunas iespējas paver sievietēm. Neskatoties uz uh, to, kas ir paveikts, ir jāspēr vēl būtisks solis uz priekšu, lai uzlabotu cilvēku tiesības un sieviešu tiesības. Jāpalīdz tieši, jāmaina sistēma, jāmaina struktūra, jāievēro sieviešu prasības organizatoriskā ziņā. Sievietēm jābūt pārstāvētām visās lēmumu pieņemšanas jomās. Pēc iespējas ātrāk jāizveido sieviešu lietu ministra amats Turcijā. Nākošais jautājums. Neatrisinātie nāvs gadījumi. Iespējams, ka ir aptuveni 17 500 nenoskaidrot nāvs gadījumu. Neskatoties uz visiem centieniem Turcijā, 254 kopējie kapi ir un aptuveni 3000 cilvēki ir uh, apglabāti šādos, uh, šādos um, kapos. Turcijai ir uh, jāizvērtē sava nesenā vēsture. Es varētu arī uh, runāt par Roboski no uh, navēšanu F-16 Turku armijas uh, ieroči nonāvēja 34 jauniešus un bērnus. Tie bija kurta tautības, izmeklēšana nenotika, to mēģināja slēpt. Mēs uh, eh, uzrunājam, kā šī nonāvēšana tika organizēta un kas ir patiesie atbildīgie, bet uh, nekāda oficiāla paziņojuma nav bijis. Tie, kas ir uh, nogalināti tos, uh, apvaino. Nezinu, kas uh, šo nonāvēšanu ir uh, organizējis. Valdi slēpt, tās viss ir problēmas, kas nav atrisināts un uh, būtu nepieciešams, lai tiesa izskatītu šo plašo nonāvēšanas gadījumu, lai par to runātu publiski. Es vajadzētu nosūtīt oficiālu delegāciju uz šo reģionu, Turcijā pat labam ir vairākas iniciatīvas um, tieši Turcijā un Kurdistānā attiecībā uz cilvēktiesībām. Tās viss ir jāatbalsta. Un um, vēsture rāda, ka neviens karš neturpinās bezgalīgi. Ir jārunā par risinājumu, kas būtu pieņemams visiem. Lai to sasniegt, mums ir nepieciešams dialogs un sarunu bāze. Situācija Turcijā neatrisina un neļauj atrisināt problēmas tieši tagad ir nepieciešams, lai Turcija ievērātu ES universālos principus. Neiet runa par uh, ekonomiku tikai. Turcijai nepieciešama demokrātija, cilvēktiesības, brīvība un, ilgs, un ilgspējīgs miers. Process ir jāpadara vēl aktīvāks. Tas ir nepieciešams es, jārīkojas aktīvi. Mums jābūt realistiem, mēs esam realisti, mēs neprasam neiespējamo, un mēs turpināsim strādāt, lai pasauli kļūtu labāka. Un paldies, paldies visiem, kas arī ir prezidijā. Thank you. Paldies. Liels paldies, Lēla Zana, jums par ļoti detalizēto prezentāciju par tagadējo situāciju. Jūs runājāt par to, ka ir jāievieš cilvēktiesību sistēma, un mums jāraugās arī uz to, kādas institūcijas pastāv Turcijā, lai to īstenotu. Un kā jūs teicāt, eh, noslēgumā mums jāapzinās, eh, kādas izmeklēšanas ir eh, jāveic par šiem masu kapiem, uh, Tie ir fakti, kas tagad parādās un ir ļoti nozīmīgs šis darbs, tas ir būtisks ieguldījums miera procesā, ja mēs analizējam vēsturi un arī upuriem un viņu ģimenēm, tas ir ļoti svarīgs uh, samierināšanās process, kas kādreiz būtu jāīsteno. Tagad došu vārdu deputātiem, mums ir laiks debatēm, un varbūt mēs varētu rīkoties tādējādi, ka eh, dosim vārdu lai kolēģi uzdod vairākus jautājumus, un pēc tam dosim jums vārdu atbildēji. Manā sarakstā ir Hacigorien kungs. Lūdzu. Καλημέρα σας. Καλωσορίζω και εγώ την κυρία Ζανά στο κοινοβούλιο. Paldies, sveicu jūs Zemes kundas parlamentā. Pirmkārt, ļaujiet uh, man uh, jums paust uh, līdzjotību jo uh, es esmu Eiropas Savienības un Turcijas uh, biedrs, un daudzi šajā komitejā pauž viedokli, ka demokrātijas situācija uzlabojas Turcijā un katru dienu tā uzplaukst, bet uh, šajā sanāksmē es redzu tikai divus vai trīs kolēģus no šīs komitejas, tāpēc gribētu izteikt uh, Uh, jums lūgumu. Vai jūs varētu man savu runu atsūtīt pa e-pastu, varbūt visiem Eiropas parlamenta deputātiem? Man ir um, novērojums, ko gribēju paust, un arī jautājums. Es uzskatu, ka tūkstošiem cilvēktiesību pārkāpumu lietu Turcijā ir saistīts ar to, ka uh, Turcija izmanto to, ka PKK tiek uzskatīta par teroristu organizāciju. Uh, tā, tā tad tiek uzskatīta par teroristu organizāciju Eiropas Savienība un arī NATO to klasificē kā teroristu organizāciju. Mans jautājums, vai jums arī ir tāda pati sajūta, ka tūkstošiem cilvēktiesību pārkāpumu ir saistīti ar uh, to, ka uh, PKK uzskata par eh, teroristu organizāciju? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums jūs pati, vai jūs šo organizāciju uzskatāt par teroristu organizāciju un kāpēc? Thank you. Uh, Paldies. Un no savas puses, uh, um, no šajienas ir uh, redzams, cik deputāti ir šeit. Mēs esam 12 kopumā un uh, daudz sēž sēt prezidijā. Jā, un par jūsu ieteikumu par Lēlas Zanas prezentāciju. E, jūs esat Saharau balvas laureāte un e, dienas gaitā būs tikšanās ar šo jauno struktūru par Saharau balvas atbalstu, un, kā jau jūs teicāt, būtu labi šīs prezentācijas izsūtīt visiem e, deputātiem. Tagad Bauers kundze. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretettel üdvözlöm Leila Zan. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu sveikt šeit Leila Zānas kundzi un gribētu jums apliecināt, Zānas kundze, ka tad, kad mēs uzzinājām, ka jūs atkal esat uh, notiesāt, tad daudzi Eiropas parlamentā bija sašutuši. Man ir divi jautājumi jums. Es uzmanīgi klausījos, ko jūs teicāt, un cik sapratu, tad ir arī bāžas par kurdu valodas mācīšanu jūsu valstī. Uh, Es atceros, ka pirms dažiem gadiem uh, tika atvērtas dažas kurdu skolas, bet tagad jūs teicāt par to, ka ģimenes ir satraukušās par to, ka viņu bērni nerunā kurdu valodā. Tātad es saprotu, ka ir problēmas ar kurdu valodas mācīšanu. Otrs jautājums par tā saucajām. Tā saucamajām godas labklībām, tātad uh, un ir arī pieaugusi vardarbība pret sievietēm. Zānas kundze, vai jūs varat kaut ko pastāstīt par šīm slepkavībām? Pirms dažiem mēnešiem mēs bijām Turcijā un tikāmies ar Tieslietu ministrijas ekspertiem, un viņi mums teica, ka šīs goda slepkavības, eh, ka to skaits samazinās Turcijā. Uh, bet šodien jūs uzklausīju un šķiet, ka tā varbūt nemaz nav. Lūdzu, varbūt par to varētu pastāstīt. Paldies. Tagad uh, eh, Kilnielsens kundze, lūdzu. Merci beaucoup. Ma question sera très brève. Paldies. Eh, pavisam īsi, eh, Zanis Konze, nesen jūs tikāties ar premjerministru Erdoganu. Vai jūs varētu mūs informēt par varbūt pozitīvu uh, iespēju pēc šīs sarunas? Paldies. Okay, Vēl astoņi kolēģi vēlas izteikties, un tāpēc tagad varbūt došu vārdu Zāmas kundzei, lai viņi var atbildēt uz pirmajiem jautājumiem. en çok acısını çektiğim e, dil konusundaki. E, Jā, valoda tiešām ir tas jautājums, kas man personīgi radīs visvairāk problēmu, un tāpēc atbildēšu šo jautājumu kā uz pirmo. Nekur pasaulē nevar noliegt veselas tautas valodu. Pirms 32 gadiem, 80. gadā, kad bija militārais apvērsums, tieši tas notika. Tika veselas tautas un tās valodas eksistence noliekta pilnībā. Un jūs varbūt varat iedomāties, ko tas nozīmē kurdiem. Mēs skrējām uz cietumiem, gaidījām visu dienu, lai kaut minūti satiktu mūsu draugus, mūsu, mūsu radiniekus, un šajā vienā minūtē pat mēs nedrīkstējām runāt savā dzimtajā valodā. Es toreiz nepratu ne pat uh, eh, vārdu pateikt turciski, es gan sapratu šo valodu, bet es nespēju runāt. Un uh, tāpēc, ka mani visu laiku eh, lika cietumā, tad es iemācījos turku valodu. Tas ir milzīgs cilvēktiesību pārkāpums un nekur pasaulē nevar būt tā, ka Bērni tiek sūtīti uz skolu uh, ar nelielu kabats naudu, lai viņi varētu nopirkt uh, pusdienas, un ja viņi grib mācīties savā dzimtajā valodā, tad viņiem uh, šim mērķim jāiztērē savā nauda. Un mēs sakām, ka mēs uh, netērēsim savu naudu, lai mācītos savu dzimto valodu, un tad šie kursi tika slēgti. Nav nekāda jēga to piedāvāt mums kā uh, fakultatīvu mācību priekšmetu. Kopš kura laika tad mēs dzīvojam šajā reģionā tik ilgi, ka neviens pat nezin, cik ilgi mēs tur dzīvojam. Mēs esam minoritāte Turcijā kopš Turcijas republikas dibināšanas, bet kopš uh, dibināšanas mēs uh, esam arī vienmēr devuši savu ieguldījumu. Kurdu valodai vajadzētu būt valodai, kurā bērni var mācīties, lai tā neizzustu un lai kurdi netiktu asimilēti. To uzsvēru arī savā runā. To mēs eh, piedzīvojam arī uh, Turcijas uh, rietumos, tur dzīvo ļoti daudz kurdi, un tur tieši ir šī situācija, ko es uh, aprakstīju, ka māte pietiekami labi nerunā turciski, bērns pietiekami labi nerunā kurdiski, un līdz ar to ir tāds lūzums starp paudzēm bez paudžu konflikta, kas jau tāpat pastāv. Un tad, kad mātei ir jāiet uz iestādēm, kaut ko kārtot, tad viņi uh, nevar iet viena, viņai ir vajadzīga vai nu bērnu vai vīru palīdzība, jo viņa nerunā turku valodā. Tas noved arī pie psiholoģiskām problēmām. Ja asimilācija ir noziegums pret cilvēci, un tas tā tiek vienmēr uzsvērts. To uzsver arī atbildīgās amatpersonas Turcijā, tad kaut kas ir jādara, un kurdu valodai pēc iespējas drīzāk ir jākļūst par mācību valodu. Jau pat nelielos ciemetiņos Kurdistānā ir uh, pamatskolas bērniem līdz septiņu gadu vecumam, No piecu gadu vecuma viņi vēlākais iet šajā skolā, un tad viņi sāk mācīties pilnībā turku valodā, un no šī vecuma viņi arī sāk aizmirst savu dzimto valodu. Tātad te ir runa par veselas tautas un tās valodas eksistenci. Mēs par to vienmēr runājam. Uh, arī mūsu politiķie, politiskie uh, kolēģi un atbalstītāji par to runā, lai tiktu lai mainīti likumi, bet ko mēs saņēmām, mēs uh, saņēmām tiesības mācīties kurdu valodu kā papildus mācību priekšmetu, kā fakultatīvu priekšmetu. Varbūt, ka mūsu turku draugi arī gribētu mācīties kurdu valodu. Viņiem tiešām vajadzētu būt šādai iespējai, ja viņi vēlas šo valodu mācīties, bet mums tai būtu jābūt mācību valodai. patiešām uh, tiek spērti nelieli solīši uzlabojumu virzienā, bet ar to nepietiek. Un mūsuprāt ir pienācis laiks spērt lielākus soļus, un šie nelielie kosmētiskie pasākumi nekādā ziņā nevar atrisināt milzīgās problēmas, kas pastāv eh, šajā sistēmā. Mums ir nepieciešams visaptverošas reformas, un to saku ne tikai par kurdiem. Uh, Es domāju, ka ja mēs uh, varētu kopīgi pie tā strādāt, tad mēs varētu atrast uh, risinājumu. Bet joprojām pastāv problēmas par individu pamatiesībām, un tur noteikti ir vajadzīgi izlēmīgi pasākumi. Kadına yönelik şiddetin kaynağında eğitimsizliğin yat. Vardarbība pret sievietēm manuprāt, īpaši e, notiek tāpēc, ka trūkst izglītības visos līmeņos, gan ģimenēs, gan e, politiķu vidū. Ja netiek e, nošķirti dzimumi, ja būtu vienlīdzīga attieksme pret puiši, pret zēniem un meitenēm uh, izglītībā un tiktu vienkārši skatīti viņi kā cilvēki, tad uh, es domāju, ka tas uh, dabīgi samazinātu vārdarbību pret sievietēm. Tad šī situācija vairs nevarētu tā vienkārši turpināties. Es domāju, ka tas ir patiesais iemesls vārdarbībai. Kamēr vēl ir šī izglītības problēma, šī situācija nemainīsies. Un arī šajā situācijā jāsaka, ka ir progress, bet ir arī jaunas problēmas. Es nesaku, ka viss ir lieliski, bet nesaku arī, ka viss ir katastrofāls. Sievietes cīnās un viņas kaut ko arī panāk, bet no politiķu puses joprojām mēs redzam tā, ka uh, vīrieši uh, vienkārši uh, neko nedara un uh, politikā un tās vietas, kas ir rezervētas sievietēm, bieži vien aizņem vīrieši. Joprojām pastāv šī mentalitāte vīriešu vidū, jā, ka uh, sievietes var spēlēt savu lomu, bet tikai kā atbalsts vīriešiem. Es domāju, ka vīrieši vēl nav atzinuši patieso sieviešu vērtību, un tas arī ir izglītības jautājums. Es domāju, ka šeit komisija var dot savu ieguldījumu, un arī Turcijā dibinātā sieviešu komiteja var kaut ko darīt. Šeit ir jāveido apziņa un tā ir cīņa, kas jāizteno sievietēm, bet vīriešiem arī jāpadomā pašiem par sevi. Kamēr viņi to nedarīs, tikmēr joprojām būs šī bloķējošā situācija no vīriešu puses un vārdarbība turpināsies un pat sāsināsies. Vārdarbība ir problēma, kas skar jebkuru sabiedrību, un tā ir negatīva vērtējuma jebkurā sabiedrībā. Tuvajos austrumos situācija ir īpaši sarežģīta. Sievietes eh, joprojām eh, saskars ar to, ka viņu loma ir tikai būt mātēm. Un kamēr tas tā ir, tikmēr uh, viņas nevar atbrīvoties no šiem uh, stereotipiem. Jā, jāsaka gan, ka daudz kas ir noticis, uh, piemēram, ļoti agri jau sievietes uh, 43. gadā saņēma pasīvās un aktīvās vēlēšana tiesības Turcijā, tātad daudz kas pozitīvs jau ir noticis, bet ar to vēl nepietiek. Un tas, kas būtu jādara, to jau pieminēju savā runā. Kas attiecas uz likumiem? ir bijuši uh, būtiski panākumi, bet īstenošana ir tā, kur ir problēmas, un arī tiesu sistēmā ir problēmas. Ja tiem, kas tiek apsūdzēti un kurus vajadzētu notiesāt, ja viņiem atrod vienmēr kaut kāds attaisnojums un viņus nenotiesā, tad tas nozīmē, ka tā ir problēma. Un tad atkal atgriezīšos pie izglītības un līdztiesības jau no bērna kājas. Jūs minējāt manu tikšanos ar ministru prezidentu, un tieši par šiem tematiem es arī runāju, par, runāju ar ministru prezidentu. Un tāpēc uh, tagad varbūt daži um, to ataino kā tādu ļoti pozitīvu ainu. Es gribētu teikt pretējo. Jūs šeit esat politiķi ar savu atbildību un jums ir jāsaņem informācija arī par ēnas pusēm. Pati tikšanās notika ļoti pieklājīgā un patīkamā atmosfērā. Uh, bet šie te negatīvie aspekti, par kuriem runāja par dzīvi Turcijā, uh, viņam par to runāja varbūt pat vēl precīzāk un konkrētāk. Viņš man ļoti pacietīgi uzklausīja. Un uh, bija runa arī par to, kas uh, bija svarīgs pirms dažiem gadiem, drošība eh, tā tad ir ļoti augstā vērtē un vienmēr par to tiek domāts, un tas noved pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas eh, ne, nav problemātisks jautājums tikai Turcijā 2000. Eh, tātad pēc 11. septembra notikumiem tas arī parādījās visā pasaulē un um, tiek upurēta demokrātija apkarojot terorismu. Uh, Ir attīstījušās sabiedrības, kuras uh, vada bailes. Un tas uh, noved pie problēmām, tāpat kā mums, mūsu valstī. Ja tagad varētu sākt tādu patiesu demokratizācijas periodu ar izlēmīgiem soļiem, tad tas gan Turcijai, gan Turcijas draugiem nākt par labu, tāpēc par to vajadzētu iestāties visiem kuru interesēs ir panākt šādus uzlabojumus. Es domāju, ka arī tie, kuri ir šīs vardarbības nodarītāji, būtu jāiesaist šajā procesā un jājautā viņiem, kamē, kāpēc viņi rīkojas vardarbīgi, kāpēc šī situācija sāsinājās. Un uh, šie cilvēki tā tad ir iesaist, jāiesaist šajā procesā. Mēs esam gatavi nest upurus, piedalīties politiskā procesā un atrisināt šīs lietas dialoga veidā. Es domāju, ka tas ir tas, ko sabiedrība no mums sagaida. Kādu laiku uh, bija tātad šāds te vardarbības vilnis, uh, kas sākās uh, eh, militāra apvērsuma laikā 80. gadā, un valsts tam vispār nebija gatava. Īpaši sabiedrībā pat nebija nekādu mm, aizsardzības mehānismu. Ja valsts pāriet uz pašaizsardzību un sabiedrība tiek aizmirsta, tad cilvēki mēģina paši sevi sargāt bet uh, ja pamatiesības uh, tiek aizsargāts, tad uh, zināms vardarbības tendences pat nevar rasties. Paldies! Un vienkārši, lai informētu jūs par uh, sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesības politiku šeit Eiropas parlamentā, mums ir 22 komitejas Tātad, jā, jūs runājāt par sievietēm politikā, par Turcijas situāciju, un vienkārši īsi gribēju jums pateikt, ka šeit Eiropas parlamentā mums ir 34,8% eh, eh, sieviešu deputātu, un vidējais Eiropā ir 25%, un 22 komitejām mums ir 10 uh, eh, priekšsēdētājs sievietes, tātad mēs arī esam zem 50%. Tagad ir vēl vairāk runātāji un gribētu jūs lūgt īsi izteikt komentārus un uzdot jautājumus Krācis kundze. Eh, Paldies, priekšsēdētājs. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs īpašs brīdis mums, mūsu eh, komitejai un parlamentam, jo mēs uzņemam Zanas kundzi šodien, kas ir Sakarova balvas laureāte. Un Mēs augstu vērtējam šo viedokļu apmaiņu ar jums. Bez tam um, šis Sakarobalas laureātu tikloģums dos mums iespēju uzklausīt um, šīs personas, kas ir savā laikā saņēmuši Sakarobalvu, tādā veidā bagātināties, un arī tas ir uh, E, sava veida izvērtēšanas platforma lai, jautājumos, kas ir saistāmi ar cilvēktiesību jautājumiem pasaulē. Es ļoti rūpīgi e, sekoju jūsu prezentācijai un ir tiesa, ka Turcijā saistībā ar tiesiskumu vēl aizvien pastāv zināmas grūtības un trūkumi e, runājot par eh, sieviešu tiesībām. Vai jūs ņemat vērā parlamentu ziņojumu par eh, sieviešu stāvokli Turcijā, jo es gribētu uzklausīt jūsu komentāru ša, eh, šajā sakarā. Būtu ļoti interesanti to dzirdēt. Ko jūs domājat par šo ziņojumu? Vai jūs esat varējusi sazināties ar referenti, lai arī mēs varētu iekļaut savās pārdomās to, ko jūs domājat. Tālāk. Esošajā pilsoniskajā sabiedrībā un ar parlamentu, kāds ir šobrīd Turcijā, Vai pastāv iespēja padziļināt sieviešu tiesību un cilvēktiesību jautājumus vispār? Turcija liek uh, savus pūliņus, lai tuvinātos Eiropas Savienībai, un tādā uh, jādi piedalās sagatavošanas darbā un debašu grupās, lai varētu asimilēties uh, Eiropeiskos jautājumos. Turcijā vai šis jautājums jautājums tiek apspriests parlamentā, vai izskan šādas pārdomas jūsu valsts parlamentā? Un kā, kādā veidā šie izaicinājumi tiek e, demokratizācijas ziņā risināt Turcijā? Paldies, Kraces kundze! Nākošais runātājs Veržjā kundze. Veržjā kundze, lūdzu. Atvainojiet, priekšsēdētāji. Vispirms gribēju paust solidaritāti ar Leilu Zanu un paust savu apbrīnu viņas drosmēji un pieticībai. Nu, esam pārliecināti, ka viņas vietā, ņemot vērā pārdzīvotu, es spētu izturēties tikpat mierīgi. Gribu uzdot dažus lakoniska stila jautājumus. Jūs priekšsēdētājs Zanas kundzi prezentējat kā neatkarīgu deputāti, lai viņa, varbūt viņa var paskaidrot, kāpēc viņa ir neatkarīga deputāta, šeit ir daudz deputātu zālē, un būtu interesanti zināt, kāpēc Turcijā sieviete ir neatkarīga deputāte. Tālāk gribētu runāt par pretterorismu likuma attīstību, un to sakām, jo Turcijā ir tā biedīgā privilēģija, ka tā jā, ir visvairāk eh, ciet, ieslodzīto. Un kā jūs sacījāt, ka ir ļoti daudz ieslodzīto, kam nav bijuši tiesības uz taisnīgu procesu, Es pieļauju, ka šis pretterorisma likums un tas, tā piemērošana ir arī svarīgs jautājums. Un varētu būt, ka arī šajā sakarā daudz cilvēku atrodas cietumos. saistībā ar to piedarību PKK. Tāpat Par nevrozu un vardarbībām, kas tur notika. Nevrozi ir simbols kurdu tautai, un notikušās vardarbības ir nepieļaujamas. Un tāpat daži vārdi par Eiropas padomu. Jūs runājāt par uh, Eiropas tiesu, bet nerunājāt par Eiropas padomi. Un viens no pieteikumiem bada streika sakarā bija Eiropas padomes delegācijas nosūtīšana, ja es pareizi atceros, tad spīdzināšanas novēršanas komiteja ir nosūtījusi delegāciju, kura nevarēja apmeklēt Očelanu kungu cietumā. Un kopumā Šulca kunga deklarācija pēc atgriešanās no Turcijas, ņemot vērā to, ka Eh, eh, tikai pieprasot eh, tiesības uz taisnīgu procesu, man nešķiet cienīga saistībā ar Sakaro balvas laureātu. Paldies, Viržā kundze, Gabriels kundze. Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribētu pateikties Sanas kundzei, runātājiem arī Nedelčeva. Gribētu pateikties Eh, par jūsu darbu cilvēktiesību aizstāvībā un aizstāvot demokrātijas vērtības. Jūs izklāsta laikā, jūs skaidrojāt, kas ir paveicams vairākos līmeņos. Pirmkārt, jūs runājot par politisko gribu un iesaistīšanos ilgā termiņā. Un mans pirmais jautājums, vai šī e, ir iespēja rast risinājumu sievietēm ilgā termiņā. Otrkārt, institucionālā līmenī. Jūs norādījāt, kādas ir gudrības, jūs, grūtības. Jūs runājāt par trūkumiem, jūs e, runājāt par e, kavēšanos procesu virzībā un vienkārši jautājums, vai jau ir nolasīti spriedumi tiem, kuri ir izdarījuši vardarbības pret sievietēm. Mēs zinām, ka lai Eh, ik viens upuris spētu atgūties, lai eh, šis upuris spētu atgūties, viņam ir eh, jāsaņem gandarījums. Tālāk runājot par sieviešu pārstāvību institūcijās. Kāds ir, eh, kāda ir situācija ar sieviešu pārstāvību ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanas struktūrās? Kā var uzlabot šeit situāciju un pārstāvību jums? Jūs sacījāt, ka ir jau sieviešu lietu tiesībās ministrija. Eh, man vienmēr ir bail, kas veidojot sieviešu tiesību ministriju, mēs varam saskarties ar situāciju, kāda pastāv Āfrikā, kur šādas ministrijas izveidošana vēl e, e, pasliktināja situāciju. Un, e, nācās pierādīt, ka cilvēktiesības ir arī sieviešu tiesības, un tas eh, bija zināms stigmatizācijas veids. Un treškārt, eh, sieviešu un bērnu situācija cietumos. Kādi konkrēti pasākumi, lai šie no nu, apstākļi varētu tikt eh, īsā un vidējā termiņā uzlabot, kā tiek veikti. Un vardarbības novēršanai pret viņiem, ko varētu vēl paveikt ārpus eh, jūsu jau eh, pieminētā, kā piemēram, papildu protokolu ratificēšanu. Katrā ziņā vēlreiz gribu jums eh, paust savu atzinību par jūsu paveikto un savu abrīnu. Paldies, paldies, ka nākošā runātāja baronese Lātforda. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es sveicu Leilu Sanu. Un gribu pateikties viņai par drosmi cīņā par cilvēktiesībām, kurdu tiesībām, sieviešu tiesībām. Tas tik tiešām ir iespaidīgi un ir um, prieks uh, uzklausīt viņas sacīto. Jūs um, ieskicējāt mums to, kā šie temati brīvības trūkums skurda tautai, grūtības ar savas dzimtās valodas lietošanu, aizturēšana, ieslodzīšana bez tiesas procesa. E, Apstākļi cietumā, Visi šie jautājumi jau šīs problēmas pastāv jau gadu garumā. Bet jūs eh, vēl palīdzat mums eh, vairāk sekot šiem jautājumiem. Bet Tagad nevaru precīzi atcerēties to formulējumu, kādu jūs izmantojāt, taču runājot par um, integrāciju, iekļaušanu, aktīvu dalību, Abduls Očevs aktīvu dalību politiskajās debatēs un mēģinājumiem rast politisku risinājumu kurdu problēmai, vai to apsveiktu eh, turku sabiedrība, vai to pieņemtu turku sabiedrība. Es biju pārsteigts, jo zinot to, kā vi, de, kādā veidā viņš ir kļuvis par eh, nevēlamu sabiedriskai domai. Varbūt varētu jūs šo piezīmi paskaidrot, vai tik tiešām tā ir, neatkarīgi no tā, ko mēs domājam pār PKK un pār um, eh, teroristu sarakstiem un atrašanos PKK eh, sarakstā, bet vai viņš būtu kā simbols eh, um, tādiem kurdiem. Un varbūt vajadzētu izvairīties no citām konflikts situācijām Un eh, par šiem jautājumiem esmu dzirdējusi iepriekš. Tālāk Olbrikt kungs, Opjolf kungs. Domāju, ka esam izgandarīti par Lielisānas klātbūtni šeit. Tas ir ilgu attiecību un solidaritātes stāsts, bet vēl gribētu piebilst to, ka iespējams visi piekritīsim Eh, vispārējam virzienam politiskajām mm, reakcijām uzņemot Leilu Sanu šobrīd, tāpēc, ka situācija Turcijā ir ne tikai eh, situācijā smagām problēmām, bet arī ļoti sarežģīta situācija ar ļoti pretišķīgām tendencēm. Un viens no pierādījumam ir tam, ka 24. Eh, Maijā Leilas Sāna eh, aizmuguriski ir notiesāta uz desmit gadiem cietumā. Un zinot to, ka tas, eh, tam ir jānon, tas tiek virzīts uz apelācijas tiesu, viņš tiek, viņa tiek pieņemta, pieņemta parlamentā un prezidijā un valdībā. Mans jautājums ir simbolisks. Uh, Vai tas būtu kā procesa sākums? Jūs nesen sacījāt presē, ka politikai ir jādod, jāuztur cerība. Un izskanēja polemika no vienas puses, no otras puses ir cilvēki, kas diskutēja par politikas īstenošanu saturu. Vai jūs varētu mums um, palīdzēt gūt skaidrāku redzējumu uz šo tik sarežģīto situāciju, lai izprastu, kādas tendences ieskicējas kurdu nometnē un turku nometnē attiecībā uz um, to, kāds tad varētu būt pats iedīglis atsakoties no bruņotas cīņas un dialoga uzsākšanai un eh, miera un lingvistisku tiesību atzīšanu kurdu tautai. Paldies, Obils kungs, un tagad mans jautājums. Jūs detalizēti ap, aprak, aprakstījāt situāciju cietumos politieslodzītajiem un citiem, un man šķiet, ka skatīt šo situāciju būtu klasisks uzdevums Nacionālajai cilvēktiesību institūcijai. Nesen Turcijā tika pieņemts likums par šādas institūcijas izveidošanu pēc e, ilgas kritikas no NVO puses par šo likumu projektu bija vērojama zinām uzlabošanās, un tagad Turcija ir pieņēmusi likumu. Kāds būs jūsu komentārs attiecībā uz šo Nacionālo cilvēktiesības, eh, cilvēktiesību institūcijas izveidošanu? Un pirms dodu jums vārdu, lai Lasani jūs sacījāt um, savā sākuma, sākuma piezīmēs, ka Eiropas Savienībai būtu jādara vairāk, lai atbalstītu politisku konfliktu risinājumu, lai varētu nodrošināt mieru procesu. Un es arī gribētu īsi Eh, dzirdēt eh, ārējās darbības dienas, tā, ja kāds ir kopā ar mums šodien viedokli, bet uh, gribētu izteikties jūs ļoti īsi. Es saprotu, ka jums ir ļoti daudz darba Turcijas sakarā, bet varbūt jūs varat koncentrēties uz vienu vai diviem jautājumiem, izteikties īsi, un pēc tam arī Laila Sēna varētu to komentēt. Tauna kungs vai, vai kundze? Kungs. Yes, thank you, Madam Chair. Unfortunately. Paldies priekšsēdētāji, diemžēl. Domāko kundze nevarēja būt kopā ar mums šodien, un vēstījumu saņemsit rakstveidā. Labi, tādā gadījumā es lūkšu rakstisku atbildi, kur pēc tam varēšu tālāk nosūtīt Lēlai Sānai, lai jūs varētu saņemt aktualizētu rakstisku ziņojumu rakstot mums ir pieejams gan laiks, gan papīrs, lai, mēs, lai tad jūs varētu redzēt, kas tad uh, ir sagatavots. Es saprotu, ka ir jautājumi izskanēja ļoti interesanti un uh, varbūt tie viens otru pārklāja un iespējams jūs varētu tos apvienot, jo mēs jau esam eh, pārsnieguši savu atvēlēto laiku. Tabii aslında ısrarla üzerinde durmamız gereken şey adalet mekanizması. Tātad tas, par ko mēs uh, runājam un um, īpaši koncentrējam mūsu uzmanību, tā ir uh, tiesiskā sistēma. Tāda sistēma, kurā šī, tāda sabiedrība, kurā šī sistēma nestrādā, nefunkcionē, tā nevarēs izkļūt no problēmu, kas ir saistīts ar dzimumu līdztiesību. Turcijā tiek radīts pamats uh, funkcionējušai tiesiskai sistēmai, bet uh, viss ir atkarīgs arī no tiesu rīcības un izturēšanās. Ja cilvēki uh, piecus gadus ir apcietināti un tiesas procesā zvien vēl nav, tad tā ir problēma. Aizkavēts taisnīgums nav īsts taisnīgums, un šāda sistēma ir Turcijā. Un šeit es nedomāju tikai attiecības starp valsti un pilsoni, bet arī eh, ģimenes ietveros. Taisnīguma izpratne nav izteikta, un tas ir saistīts ar problēmām. 1997. gadā delegācija no Zviedrijas apmeklēja man cietumā un uzdev jautājumu, ko mēs varam darīt. Es atbildēju. Policija un tiesneši jāizglīto. Ja viņi jāizglīto par pamatiesībām, un šādi kursi tika uh, izveidoti, un tiesu uh, darbinieki un policisti varēja apmeklēt šos kursus, bet kaut kādā brīdī tas. Uh, tika pārtraukts un kaut kā, kādu noteikti īsu brīdi tas arī deva rezultātu no 99. līdz 2004. gadam. Bija uh, tādi kursi, un tas noveda pie uh, situācijas uh, nomierināšanās. Policisti ir labāk uh, izglītot, viņi vienkārši nepiekāva visu pēc kārtas, bet no 2009. gada situācija pasliktinājās. Proti, mentalitāte nekad nav tā īsti mainījusies, un problēma ir saistīta ar sistēmu kopumā. Tas nozīmē, ka, nu, jāiet ir uh, dziļāk. Likumdevējs mēģina pieņemt atbilstošs likums, bet ja tie netiek uh, piemēroti tiesās, un ja tiesās uh, valda tā pati iepriekšējā mentalitāte, tad taisnīgums netiek īstenots. Neiet runa tikai par likumu priekšnoteikumiem, un, bet gan par visaptverošu darbību. Protams, ka likumi ir vajadzīgi kā priekšnoteikums, bet ne tikai tādos mazos solīšos, bet konstitūcija būtībā jāmaina, visu sistēmu jāmaina. Ja mēs paraugamies uz visu Turcijas sistēmu, uz ko tā balstās, tad tā balstās uz vienu mentalitāti, vienu tauta, vienu valodu un tā tālāk. Ja mēs paraugamies uz sabiedrību Turcijā, tad šis jautājums uh, jau ir uh, mainījies. Piemēram, tiek diskutēts uh, par uh, prezidenta un uh, prezidiālo sistēmu. Nu, varbūt ir labi, ka šī diskusija notiek. Šī diskusija ir interesanta. Tā kā Vācijā, piemēram, federāla sistēma, tas būtu iespējams risinājums, jo šis centrā, šī centralizētā sistēma, nu, tas, protams, nav risinājums. Sistēma izmaiņas ir uh, aktīva diskusija pamatā Turcijā pat labāk. Un diskusijas, uh, protams, ir ļoti laba lieta pati par sevi. Nākošais jautājums par bērniem. Man liekas, ka bērnus nevajadzētu likt cietumā, bet gan uh, īpašos centros, izglītojošos centros. Ja bērns ir metis akmeni uz tanku, jūs taču nevarat šo bērnu uh, likt cietumā. Uh, Tā ir problēma ar proporcionalitāti. Un tas nozīmē arī, ka šī uh, sistēma baidās no bērna, kuram ir akmens rokā. Un tas arī nav normāli. Kā cilvēks, uh, māte, sieviete nevar uh, pieņemt to, ka bērni tiek uh, mēs cietumos nevis uh, izglītot. Un šeit arī ir problēmas. Tagad uh, par Öģelanu. Un par uh, sabiedrības uh, akceptēšanas pakāpu. Katra sabiedrība um, domā atbilstoši savām tradīcijām un arī um, tam, kāda ir tā doma gaida. Ja sabiedrībā valda tāda saspringta situācija, ja runa ir par jauniešu nākotni un ja ir konfrontācija starp tautām. Tad jāuzdod jautājums, kādēļ tad ir šī pretestība no dažādām pusēm. Un tad labi ir tā, ka visi vienkārši ir piekusuši un neviens negrib, lai bērni mirtu. Pēdējo diskusiju laikā Turcijā to redzējām. Cilvēki domā par uh, nākotni, par viņu bērnu nākotni, par to, kādu nākotni viņi vēlas saviem bērniem un vēlas, lai šīs dusmas tiktu citā gultnē virzītas. 3,5 miljonu cilvēku Turcijā ir tik bieži sodīti. Jo viņi ir izvēlējušies vienu o, politisko vadītāju, bet jūs taču nevarat visus šos cilvēkus 3,5 miljonus ielikt cietumā. Nu, es saku 3,5 miljonu, bet uh, tieši cik tādu ir, tas ir viens cits jautājums. Katrai tautai ir tiesības lemt par savu likteņu. Nu, tas ir mans viedoklis. Viedokli nedrīkst uh, uzspiest tautām. Man tik uzdots jautājums, kādēļ es esmu neatkarīgi deputāti. Tā arī ir problēma uh, sistēmā. Es varu uh, būt deputāti, bet nevaru kļūt partijas locekli, kad, tad, kad DTP tika dibināta un es. Uh, iznāca uh, no cietuma, tad uh, pār, partija tika nodarbināta, bet uh, es nedrīkstēju būt par tās dalībnieci, kad partija tika aizliegta. Tad es kandidēju, tiku ievēlēta, un tas bija viens no iemesliem, kādēļ DTP aizliedz. Tā tad tauta man ievēlēja, man nosūtīja darbam parlamentā. Es uh, strādāju parlamentā, bet neesmu politiskas partijas deputāti, jo likumā netiek paredzēta iespēja, ka es būtu kādā partijā deputāti, man tas tiek aizliegts. Ja šeit nekas nemainīsies, Un tad, protams, būs arī ļoti e, sarežģīti e, šo konstitucionālo reformu saprātīgi īstenot, jo ir uh, kolēģi uh, no PDT, kas ir DTP uh, lietu pārņēmēji, bet kamēr nekas nemainīsies, situācijas izmaiņas būs sarežģītas. Cik daudz laika man vēl ir? 5 minūtes, labi. Runājot par um, to, ka ceļš ir jāatbrīvo. Ar to es domāju, ka likums par terorismu ir jāceļ vai jāmaina. Cilvēkiem jābūt iespēja brīvi izteikties, nebaidoties no tā, ka viņus iemetīs uzreiz cietumā. Konstitucionālā reforma noteikti visu neizmainīs, un pēc tam viss nebūs labi, bet tas ir sākums. Tas patiešām var būt uh, labs sākums. Tas ir kas tāds, ar ko sabiedrībai jātiek galā, bet arī visām valstiskajām institūcijām. Un pēc tam jāorganizē arī likuma pielietošana. Jā, piemēram, likumdošana pareizos soļus spēr, bet izpildvara nesako, tad arī konstitucionālā reforma nevarēs pilnīgi visu izmainīt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tagad nākošais jautājums. Uh, Es tiešām esmu par to, lai sieviešu ekonomiskā situācija tiktu stiprināta, kamēr sieviete nav ekonomiski neatkarīga. Viņa vienalga ir atkarīga no vīriešiem un vienmēr paliek šajā lūdzēja pozīcijā. Tad sievietai nav iespējas ne eh, sabiedriskai, ne politiskai, ne kultūras eh, neatkarībai un attīstībai. Kamēr ekonomika ir vīriešu rokās, sievietei ir tikai šī izpalīga uh, funkcija, tā netiek vērtēta kā patstāvīgs subjekts. Sievietes jāiesaist arī politiskajā lēmumu pieņemšanas procesā kā patstāvīgas personas, kā subjekti šo domu jāatbalsta vīriešiem, bet uh, arī sievietēm ir jāpaveic, tā teikt, viņu uh, mājas darbi. Un tādēļ atgriezīšos atkal pie izglītības. Izglītība ir absolūti nepieciešams priekšnoteikums. Eiropā situācija ir daudz tālāk attīstījusies tādā valstī kā Turcija un it īpaši kurdu reģionā. Mēs esam sliktākā situācijā. Un ja kas notiek, tad sākumā vīrieši ārkārtīgi dusmīgi reaģē, kā tas var būt, ka sievietēm ir pašām savas domas un savas. Uh, sava griba, un vīriešiem sākumā pie šīs domas ir e, jāpierod. Situācija mainās, un tad, kad e, sievietes kā politiska vara nāks uz skatos, tad priekšnoteikums tam ir ekonomiska sieviešu neatkarība un e, ekonomiska sieviešu stiprināšana. Tas ir pamats visam, tad sievietes varēs kaut ko atļauties un arī investēt izglītībā. Man liekas, ka man atvēlētais laiks ir iztecējis. Sirsnīgs paldies jums. Paldies, ka jūs tik pacietīgi man uzklausījāt. Varbūt nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem. Tas nav saistīts ar gribas trūkumu. Es centos. Paldies par jūsu solidaritāti, atbalstu. Šī cīņa laikam ir bezgalīga. Mēs gribam aizvien vairāk. Sirsnīgs paldies jums! Paldies par uzmanību. Um, recommend... Paldies. Es domāju, ka mē, mums bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu analīzu, jūsu ieteikums, un mums, mēs mūsu komitejā un arī uh, cilvēktiesību komiteja noteikti atbalstīs cilvēktiesības un sieviešu tiesības uh, Turcijā. Okay, now I, we have... Labi, un tagad mums tiešām ļoti ātri ir jāstrādā, pārējot pie nākamā darbkārtības punkta par uh, uh situāciju Birmā, un ja kāds grib atstāt šo zāli, lūdzu, dariet to ātri. Un es vēl gribētu jums atgādināt, ka tiem, kuri seko uh, šim jautājumam par cilvēktiesību, uh, situāciju Turcijā. 18. septembrī mums būs sanāksme, mēs runāsim tur par eh, Rietumu Balkāniem un Turciju un par cilvēktiesību situāciju tur. Okay. This is uh,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 cilvēktiesību stāvoklis Rakhina štatā Birmā. Ļaujiet man eh, vispirms teikt dažus ievadvārdus. Labdien! Ir bijusi ļoti pozitīva attīstība Mjanmā. To apspriedām nesen ārlietu komitejā. Mums bija rezolūcija aprīlī šajā parlamentā. Uh, un tur mēs atzinām visu pozitīvo, kas ir sasniegts cilvēktiesību jomā, piemēram to, ka ir atlaist brīvī, brīvībā gadrīz visi politiskie ieslodzīti, ir noslēgts pamiers ar visiem, visām mazākumtautībām, izņemot vienu, kur joprojām notiek uh, un jābūt sarunām par pamieru. Uh, un es ceru, ka tur pozitīvi šie notikumi attīstīsies. Un tad mums satraucoši pārsteidza ziņas par to, ka ir uh, sāsnājušies uh, uzbrukumi uh, musulmaņu kopienām Rakina štatā Birmā. Un mēs diskutējām par to, vai nevajadzētu pieņemt steidzamības rezolūciju parlamentā, uh, bet tad eh, to mēs tomēr nedarījām, un tagad apspriedīsim to šeit, droā komitejā. Uz šo sesiju esam ielūguši arī Mjanmas eh, vēstnieku, sveicu jūs šeit vēstnieku kungs, un arī Bangladešas vēstnieku ielūdzām, bet, diemžēl, vēstnieka kungs šonadēļ ir Ņujorkā, bet paldies, ka uh, ir nosūtīti Bangladešas vēstniecības pārstāvi tomēr uz mūsu sanāksmi. Noteikumi mūsu komitejā ir tādi, ka mēs uzklausām informāciju par jautājumu, un ja vēstniecības pārstāvī grib kaut ko teikt, tad mēs varam jums dot vārdu, bet jums ir jāizsakās trīs minūšu ietvaros. Visiem kopā mums tagad ir laiks līdz 11, bet tā kā Mums īpaši ir jāpievēršas eh, rohingu jautājumam. Es domāju, ka mēs eh, varam mm, tā būtiski strādāt, lai pienāk, nonāk pie secinājumiem. Tagad eh, Hasanas kundze mūs informēs. Viņa ir Human Rights Watch pētniece, un 3. jūlijā jūs atgriezāties no Human Rights Watch misijas Mjanmā kas pētīja uh, vārdarbību starp etniskajām grupām. Un uh, tagad došu jums vārdu uz piecām minūtēm, ja, lai jūs varat mūs informēt. Paldies! Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, Centīšos pēc iespējas īsāk izteikties, jo laika nav daudz. Man ir jāilustrē ļoti satraucoša situācija. Mums bija divu nedēļu misija pētot um, vārdarbību, kas uh, notiek Rakhina štatā Birmā, kas ir Birmas rietuvos, un tā bija tāda sirreāla pieredze. Tā pašā laikā, kad notika šī vārdarbība un cilvēki zaudēja dzīvības, tā pašā laikā pa televizoru rādīja Aung San Suu Kyi uh, vizīti šeit Eiropā. Un tas bija laiks, kad uh, notika svinības par reformām Birmā, bet tas bija tāds skarbs kontrasts tam, ko mēs dokumentējam Birmas rietumos, ko mēs tur redzējām, dzirdējām, un gribētu padalīties ar jums par to, ko mēs tur redzējām un dzirdējām, ko esam dokumentējuši. Jūnija sākumos Rakinštatā izraisījās uh, vardarbības starp musulmaņu Rakinga kopienu un budistu kopienu. Un bija virkne incidentu, kas pie tā noved, bet 8. jūnijā tūkstošiem rohingi sacēlās postot mājas un budistu tempļus un arī birojēkas. Atbildot, Arakānu grupas arī pretojoties vietējām drošības iestādēm, policijai, veica vārdarbības aktus, eh, slepkavības, nodedzinot musulmaņu ciematus un mājas, un šī vārdarbība izraisīja arī postījums īpašumiem. 90 tūkstoši cilvēku varētu būt um, pēc ANO datiem pametuši savus mājas. Mēs uh, iz, saskaitījām apmēram um, 70, bet uh, mēs arī uh, Tātad konstatējam, ka 70 cilvēki gāja bojā dažos, eh, dažās dienās. Šo uzbrukumu brutalitāte prasa, lai šie noziegumi tiktu pilnībā izmeklēti. Tas ir pašsaprotami. Bet, ehm, diemžēl, tad, kad tika pārtraukta um, ehm, ciemu dedzināšana, tomēr nepārtrauca vispār vardarbību. Uh, joprojām sadursmes notiek, un šie nemieri tiek izmantoti kā iegāns, lai vērstos pret marginalizēto rohingu kopienu. Varbūt jūs zināsiet, ka rohingu musulmaņi Birmā tiek uzskatīti par nepilsoņiem. Viņi tiek uzskatīti bieži vien par uh, nelegāliem imigrantiem. Viņi um, nav arī atzīto uh, tautību sarakstā. Uh, Viņi nevar saņemt identitātes kārtas, viņi eh, nevar eh, reģistrēt laulības un eh, piedzimušos bērnus, viņi ir ļoti nedrošā situācijā, un šis viņu neaizsargātais juridiskais status ir padarījis viņus par cilvēktiesību pārkāpumu upuriem, jo īpaši Rakīnas štatā. Kas tur notiek? Ir ļoti sarežģīti gūt uh, pilnīgu ainu, jo šai vietai ir ļoti grūti piekļūt, bet eh, ko mēs darām, mēs eh, runām ar eh, lieciniekiem, ar aplieciniekiem, kas ir piedzīvojuši šos vardarbības aktus. Tad, kad beidzās šie cīniņi, tad drošības spēki, robežspēki, policija un nemiernieku policija un arī dažas armijas grupas ir uh, veikuši tādus kā tīrīšanas gājienus, un šajos eh, pasākumos eh, cilvēki tiek arestēti, un eh, to apraksta kā tādu procesu, ka šie cilvēki ierodas ciemā, vienkārši iet no vienas mājas uz otru, velk cilvēkus ārā no mājām, piekauj viņus, un tur ir tāda vesela vēsture ar šādiem noziegumiem. Uh, Un tad, kad cilvēki redz, ka Nasaka ierodas uh, viņu ciemā, cilvēki, protams, bēg. Un tad, kad viņi bēg, tad uh, uz viņiem šauj, uz viņiem šauj uh, ar nepārtrauktu uguni. Un tie, kuriem izdodas pārpeldēt pāri upei vai aizskriet pietiekamā ātri, um, aizmukt, tad viņi skatās no kokiem, ka viņu radinieki tiek nošauti, uh, Daži no viņiem ir miruši, daži tiek atstāti ievainot, un tie, kuri nevar aizmukt, tos vajā, tos vajā drošības spēki, kuri viņus tad eh, noķer, eh, eh, piekauj, piesien kaut kur, viņiem uzbruk ar zobeniem, viņiem šauj virsū, tā skaitā arī bērniem un veciem cilvēkiem. Un tas nav kaut kas, kas ir nocist, tāpēc, ka bija sadursmes rakienu štatā. Tie ir notikumi, ko mēs esam dokumentējuši, kas notika pagājušajā nedēļā. Mūsu izmeklēšanas laikā mēs eh, esam konstatējuši vairākas eh, pārkāpumus, bet tā kā nav daudz laika, eh, parunāšu par to, kas tiešām būtu jādara. Šie pārkāpumi ir sistemātiski un šausminoši, un tos veids drošības spēki ir steidzami eh, starptautiskajai sabiedrībai eh, jāpievērš uzmanība šiem jautājumiem un jābūt uz vietas Rakinštatā. Pagājušajā nedēļā, kad mēs veicām šo izmeklējumu, mēs eh, dzirdējām, ka parlaments pieņemtu rezolūciju, un mēs bijām ļoti saskumuši, ka parlaments to neizdarīja. Bet joprojām ir laiks. Es zinu, ka jūs visi dosieties atvaļinājumā, uh, bet es gribētu jūs aicināt izmantot šo laiku, kas jums ir, lai rīkotos, jo pārkāpumi, par kuriem mēs šodien runājam, arī šodien notiek, tas turpinās, tas uh, cilvēkiem uh, nelielām laiviņām uh, bēgt un turēties pie katra pēdējā salmiņa, lai tiktu uz Bangladešu. Un tad, kad viņi nokļūs Bangladešā, viņi tur netiks aizsargāti, viņi nesaņems bēgļu statusus, statusu viņi tiks iesaidināti atpakaļ šajās eh, nepiemērotajās laivās un eh, nosūtīti atpakaļ uz šo situāciju, par kur jums stāstīju. Es vienkārši gribētu jums palūgt eh, izdarīt dažas nelielas lietas tajā laikā, kas jums ir, un gribētu tiešām atgādināt, cik steidzam tas ir simtiem cilvēku Eh, tiek aizturēti un pazūd vienkārši, ar viņiem nevar sazināties. Vakar tas notika, aizvakar un šodien arī tas varētu notikt. Es gribētu jūs aicināt, eh, nodrošināt, ka eh, būtu neatkarīga izmeklēšana, lai jūs varētu atbalstīt ANO īpašo sūtni Birmā, lai tiktu sniegti resursi, lai varētu veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Valdība ir piekritus, ka jāveic izmeklēšana, bet izmeklēšanas komiteja, kas tiek eh, piedāvāta, tajā ir tikai dali, dalībnieki šie drošības spēku eh, dalībnieki, kas paši veic šos pārkāpumus, bet tas nav apmierinoši, ir jābūt neatkarīgai izmeklēšanai. Laika nav daudz, bet tas nav neiespējami Mēs pirmās jūnija nedēļas uh, pavadījām uh, svinot to, ka ir notikušas reformas, Ansan Sočī devās uz Eiropu, kaut gan tie ir būtiski soļi, bet uh, tas nav pats svarīgākais. Lai notiktu patiesas reformas, uh, um, ir jāveic izmeklēšanas par cilvēktiesību pārkāpumiem un jāsod vainīgie, un tas būs kā tests reformu veikšanai. Uh, jaunā cilvēktiesība pakotne prasa, lai e, tiktu sodīti pārkāpumu veicēji par cilvēktiesību pārkāpumiem. Lūdzu, esiet tikpat principiāli kā pret Sīriju, Sudānu, Malī un e, tātad savā rīcībā pret Birmu esiet tikpat principiāli. Paldies! Paldies, Hasans kundze, ka jūs sniedzāt mums šo informāciju no paša avota. Un tagad pavisam īsi došu vārdu ārējās darbības dienesta uh, Uh, pārstāvim, lai uh, viņi mums varētu informēt par to, ko viņi dara. Uh, thank you, Madam Chair. Um, um, this was... Paldies, priekšsēdētāji. Jūs ieskatiet ļoti um, um, pārdomāju, nu, Mēs to nevaram apstiprināt, bet mēs sekosim, kā notikuma attīstās. Mūsu izpratne ir tā, kā Situācija ir nomierinājusies, spriedze starp abām kopienām, protams, paliek. Un pastāv briesmas, ka vardarbības var atkal izcelties. Oficiālie skaitļi ir 90 tūkstoši personu pārvietošana, 10 eh, tūkstoši budistu, 80 tūkstoši musulmaņu kur tiek izmantot, eh, izmitināti pagaidu nometnēs un klosteros. Mēs arī saprotam, ka valdība eh, sniedz viņiem pam pamata palīdzību un atbalstu. Šobrīd ir seši starptautiski asistenti. Startautisko NVO un apvienoto nāciju piekļuva ir atjaunota zināmā mērā, bet E, drošības apsvērumu dēļ pilnībā iesaistīties nevar. Tāpat arī desmit medicēns un frontieri, jeb ārstu bez robežām. Šobrīd ir aizturēti un gaida tiesas procesu. Tas ir jāņem vērā, un pastāv plaši izplatīts viedoklis, ka starptautiskā palīdzība uh, ir neproporcionāli atbalstījusi mus, musulmaņu iedzīvotājus, un tas sāk izpausties kā naidīgums pre, gan pret ārvalstu palīdzības sniedzējiem, gan pret vietējo personālu. Mēs šos jautājumus vakar skatījām ar uh, atbildīgo ministriju, kas, ministriju, kas atbild par eh, robežu apsardzību, un mums tika sacīts, ka prezidents pats ir uzstājis uz taisnīgu tiesas procesu un pienācīgu procesu nodrošināšanu. Tas attiecas arī uz arestētajiem palīdzības um, sniegšanas dalībniekiem un bez iejaukšanās no ārpuses. Tāpat uh, Rangūnā nesen notika um, situācijas um, izskatīšanas vizītes, un kolēģi komisijā par to ziņos drīzumā. Kā arī gribu sacīt, ka kopš 2001. gada Eiropas Savienība ir rakaina Eh, apgabalā pavalst, pabalst, eh, eh, atbalstas nozīmīgs sniedzējs. Mēs esam strādājuši pie projektiem, kas varētu būt nozīmīgi abām kopienām. Tomēr pastāv uzskats, ka, šī, š, ka šīs intervences ir virzītas vienas kopienas interesēs. Paldies! Redzu, ka Kentrašīnska operāciju direktoru vietas izpildītājs ir klāt. Ja jūs varētu izteikties, bet ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāji. As, as, uh... Kā? Tā kā mums ir ļoti maz laika. Papildinot cārījās darbības dienas um, kolēģis sacīto. Eko ģenerāldirekcija ir klātesoša Birmā jau um, vairākus gadus un esam snieguši apjomīgas palīdzības operācijas gan Reingā, gan Rakai etniskajām grupām. Mēs esam nobažījušies ļoti par neseniem notikumiem, un tas norāda, ka šis jautājums ir jārisina ilgā termiņā, bet Runājot par pēdējiem notikumiem, un kas visvairāk vieš bažas mūsos, ir jautājums par to, ka vajadzētu nodrošināt, ka tie, kuriem šobrīd, kas ir cietuši no vardarbības, kas ir mm, pārvietoti bēgļi vai citā vietā, veidā ietekmēti, ir ārkārtīgi būtiski, lai visi šie cilvēki varētu saņemt nepieciešamo pamata humāno palīdzību. Mūsu partneri, kur parasti strādā Afgāna apgabalā, sniedz šo palīdzību, tāpat arī mēs saņemam finansējumu. Tomēr tie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies, ir tie, ka humānā piekļuve ir vardarbības dēļ krietni ierobežot, un šeit ir ne tikai jautājums, lai saņemtu attiecīgās ceļošanas atļaujas, bet arī naidīguma atmosfēra pret humanās palīdzības sniedzējiem, pret starptautisko kopienu, kas vieš ļoti lielas bažas un apgrūtina darbu mūsu partneriem palīdzības sniegšanā. Tāpēc aicinām varas iestādes risināt šos jautājumus, lai padarītu iespējamu Eiropas komisijai sniegt humāno palīdzību. Jau zināms, zinām panākumi ir gūti, ir zināms ierobežot, zinām ierobežot piekļūt, tomēr ļoti daudz ir darāms attālos apgabalos, kur nav informācijas par notiekošo. Mēs arī zinām, ka par pārtikas, pārtiku runājot, situācija ir satraucoša, ir. Um, eh, nepietiekama uztur saņemšanas situācijas, bet mūsu palīdzības sniedzēji nespēja, diemžēl, eh, attiecīgās situācijas eh, dēļ piekļūt šīm vietām. Tāpat arī ir vietējie darbinieki, kas strādā ar apvienotajām nācijām, ir atrodas apcietinājumā un komisāra Georgijieva, kura pagājušajā nedēļā apmeklēja konferenci Japānā. Viņai bija iespēja tikties ar Birmas ārlietu ministru un sarunā ar viņu pieminēja piekļūšanas jautājumu, kā arī lūdza skaidrojumu no varas iestādēm par palīdzības eh, sniegšanas darbinieku arestiem. Noslēgumā daži vārdi par Bangladešu. Mums nav informācijas par jauniem patvēruma meklētājiem vai bēgļiem, tomēr arī Bangladešas pusā humanās palīdzības sniegšana kļūst apgrūtināta nedaudzie partneri, kuri strādā ar aptuveni 30 tūkstošiem nedokumentētu Birmas bēgļu strādā ļoti sarežģītos apstākļos, un mēs gribētu aicināt Bangladešas varas iestādes piešķirt viņiem nepieciešamās autorizācijas. Mēs esam viena no nedaudzajiem klātesošiem donoriem, un mums, mūsu partneriem ir jāatstāja operāciju vieta, tāds šie cilvēki paliek bez jebkādas palīdzības, un no humanā viedokļa tas varētu būt visai dramatiski. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties? Nē, tādā gadījumā. Vēstniekungs, jūs gribējāt izteikties. Tandkija kungs, paldies, ka esat kopā ar mums un apliecināt interesi mūsu darbā. Thank you, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es centīšos pēc iespējas labāk e, izteikties trīs minūšu ietveros. Nesenā situācija e, notika trīs incidentu dēļ māja beigās. Tas sākās ar e, budistu sieviešu izvarošanu un nogalināšanu 28. maijā. E, Pēc tam bija eh, vārdarbīgi uzbrukumi, kas eh, nogalina, kur, kuros tika nogalināti desmit musulmaņu vīrieši autobusā. Pēc šiem incidentiem sāsnējās vārdarbība vairākās pilsētās, tika ievainoti 109 un eh, tika nogal, no, dedzināts gandrīz 4000 mājas un arī uh, klosteri. June and urged the people. Prezidents 11. jūnijā uh, izteica paziņojumu un aicināja valdību uh, atjaunot tiesas varu. Valdība ir uh, uzbūvējusi 89 apmetnes, lai uh, cilvēki, kas ir bez mājām, varētu uh, kaut kur palikt. Un, uh, Valdība ir aicinājusi reliģiskās organizācijas, politiskās partijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus uh, sadarboties. Valdības pieeju atbalstīja arī starptautiskā sabiedrība. No 13. līdz 14. jūnijam ANO uh, komanda uh, kur vadīja īpašais eh, padomnieks, apmeklēja Rakins štatu, viņu uzklausīja visas iesaistītās puses. Nesenākie notikumi bija eh, tas, ka parlaments piekars apmeklēja šīs eh, nometnes. Uh, un šīs vizītes laikā viņš ar vietējiem iestādēm diskutēja par pasākumiem, kas būtu jāveic, lai novērstu šādu nemieru atkal atsākšanos un lai atjaunot tiesiskumu. Arī um, ārlietu ministrs devās uz Bangladešu, lai konsultētos 2. jūlijā. Abas puses apspried šo situāciju un uh, cenšas uh, saskaņot viedokli par uh, šiem notikumiem, Priekšsādātais kundze, Mjānma ir viena no daudzveidīgākajām valstīm šajā reģionā. Tur pastāv dažādas reliģijas jau gadsimtiem, un tomēr šie incidenti ir radījuši milzīgu satraukumu uh, valdībai par to, kā notiks reformas tālāk. Šī situācija parāda sociālo un kultūrālo, kultūrālo atšķirību plašumu un uh, jārunā arī par bēgļiem. Ir jāgūst mācības no tā, kas uh, notika. Ir jānodrošina, ka šādas situācijas neatkārtojas. Tikko ir sākusies parlamenta sesija, un uh, parlamentārieši pārskatīs attiecīgos liekumus, lai aizsargātu cilvēkus. Es ceru, ka Mjānmas draugi uh, Eh, vēlēsies, lai eh, visi Mjānmas iedzīvotāji dzīvotu mierā un eh, labklājībā un dotos tālāk pa ceļu, lai sasniegtu demokrātisku valstu. Paldies! Paldies, vēstnieku kungs! Un tagad es raugos uz Bangladešas vēstniecības delegācijas pusi, vai jūs vēlētos izteikties? Lūdzu, es jums dodu vārdu, bet lūdzu ļoti īsi arī. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Vēstniecības vārdā es gribētu pateikties cilvēktiesībā apakškomiteja Eiropas parlamentā par izrādīto interesi šajā jautājumā. Mēs gribētu minēt šajā sakarā, ka Bangladešas valdība seko notikuma attīstībai Birmā, un mūs jo īpaši skumdina šie notikumi, vardarbība un zaudējumi. Mēs uh, uzskatām, ka šie jautājumi ir jārisina un ceram, ka tiks atjaunots miers un stabilitāte. Bangladeša gan nav konvencijas puse, bet tomēr mēs neesam lieguši pametni pajumta cilvēkiem, kas ierodas pie mums Mjānmas iedzīvotāji saņēmuši, eh, kas ierodas pie mums, eh, saņēmuši arī ēdienu, un viņiem eh, ir iespēja atgriezties savā valstī. Mēs ceram, ka Mjānmas uh, valdība rīkosies atbilstoši, lai cilvēki varētu atgriezties mājās. Un mēs gribētu informēt, ka uh, un to minēja arī Mjānus vēstnieks, ka nesen notika konsultācija sanāksme uh, starp Bangladešu un Mjānmu. Un tika uzsvērts, ka bēgļi ir jāuzņem. Mēs ceram, ka bēgļi varēs atgriezties mājās drošībā. Paldies! Thank you. Think... Paldies, un, uh, ja nemaldos, tagad esam uzklausījuši dažādas iesaistītais puses, un es ceru, ka eko un uh, Eirostārējās darbības dienesta aktivitātes un uh, viss, kas notiek uz vietas, uh, ka tas turpināsies un ka turpināsies sadarbība starp ierēģiem Mjanmā un arī Bangladešā, lai nekavējoties varētu palīdzēt uh, cilvēkiem šajā situācijā. Ilgtermiņā, es domāju, ka pat ja šī ir ļoti sarežģīta situācija un vēstniekums jūs teicāt, ka parlamentam tagad ir sesija, es saprotu, ka ir viens cilvēks, kurš ir no Ro, Ra, Rohingu kopienas parlamentā, un es domāju, ka viņš par to arī runās. Un uh, ir jārunā arī par to, ka katram cilvēkam, kas dzīvo valstī, ir tiesības uz pilsonību. Varbūt uz uh, to varētu paskatīties uz šo jautājumu. Tad, kad cilvēks kļūst par pilsoni, tad viņš var arī baudīt zināmas uh, tiesības. Hasans kundze, uh, Jūs teicāt, ka e, mums būs vasaras pārtraukums, bet es skatos uz mūsu komitejas kolēģiem, un es domāju, ka tas e, netraucē mums e, apkopot mūsu secinājumus un nosūtīt tos bankim un īpašiem sūtnim. Uh, lai pastāstītu, ko mēs darām un ko ECO dara uh, valstī uz vietas. Paldies vēlreiz, paldies visiem par ierašanos uh, un paldies, ka skatāt šo jautājumu, kas nes lielu postu cilvēkiem. Paldies, un tagad man jums jāsaka, ka mēs uh, tagad slēgsim durvis, jo būs paplašinātā biroja sēde aizslēgtām durvīm.